kohēzijas fondu. Protams, neesmu apmierināts ar komisijas piedāvāto finansējumu kohēzijas fondam, bet man šķiet, ka tas, ko ir panācis referents sarunu procesā, ir labākais iespējamais risinājums esošajos apstākļos, un es aicinu visus balsot pret jebkādiem grozījumiem, kas ir pret uh, tekstu, kas apstiprināts sarunās. Es esmu par vides aizsardzību. Un šodien nekas nav mainījies, bet vēlos pateikt, ka jebkuri mēģinājumi kavēt investīcijas, kas uh, varētu, piemēram, veicināt investīcijas um, koģenerācijā vai uh, centrālajā apkurē, ir um, nepamatotas. Ir pārsteidzoši, ka šādi aicinājumi nāk no tā, to valstu kolēģiem, kas ir saņēmuši līdzekļus uh, šādu aktivitāšu finansēšanai, un tagad viņi liedz citiem eh, saņemt eh, šādu finansējumu. Tajā pat laikā viņi atbalsta, piemēram, Nord Stream 2 projektu. Paldies tālāk EKR grupas vārdā Rafaela Fito kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājs. Arī vēlos paust pateicības vārdus referentam Pateicos visiem kolēģiem, kas ir ļoti pozitīvi strādājuši komitejās pie šī svarīgā tiesība akta. Gribu tikai nākt klajā ar tādiem ātriem komentāriem piekrītu negatīvajam spriedumam, ko izteica vairāk vai mazāk kolēģi par budžetu samazinājumu, kas nesniedz mums to perspektīvu uh, kādā mēs gribam strādāt. Un pavisam īsi apsvērumi par trim jautājumiem pēc būtības. Pirmais jautājums, kas ir saistīts ar, ar rīcības aktivitāti. Mēs vēlamies mobilizēt visus šos resursus sākot ar 2021. gadu. Otrs apsvērums par to, ka regula ir jāatrisina kavējumi, ar ko saskārāmies iepriekš, tieši par reakciju un tēriņiem, lai uh, šie kāvējumi neietekmētu arī dažādu reģionu administratīvo kapacitāti. Un trešais noslēguma komentārs saistīts ar elastību, lai varētu labāk izmantot šos resursus nacionālā līmenī. Paldies! Paldies! Tālāk mm, atgrupas vārdā Iskra Mihailovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! komisārs Konze, dargie kolēģi! Es gribu pateikties referentam un visiem kolēģiem no reģiona reģiona attīstības eh, komitejas eh, par um, veiksmīgo sadarbību. Eiropas komisijas priekšlikums, ar ko strādājām, ir vērsts uz lielāku efektivitāti un Eiropas eh, reģionālās attīstības un kohēzijas fonda procedūru vienkāršošanu un to padarīšanu elastīgāku. Es gribētu uzsvērt vairākus pozitīvus elementus šajā ziņojumā. Pirmkārt, to, ka uh, Eiropas eh, reģionālās attīstības un kohēzijas eh, eh, fonds attiecīgi paredz 35 un 40 procentus vides mēķu sasniegšanai. Tāpat ir paredzēts īpašs finansējums kohēzijas politikas urbānās dimensijas atbalstīšanai. Tālāk ir paredzēta arī vairāk kohēzijas politikas reformas pasākumi, nodrošinot labāku miedarbību ar citām rīcību politikām. Tāpat mēs arī atbalstām tematisko koncentrāciju, kas balstīt uz reģionu IKP, paredzot attiecīgu elastību un spēju pielāgoties. Tāpat arī tiek atbalstīts mērķis tiekties uz Eiropu, kurā būtu mazāk mazāk CO2 emisiju. Es uzskatu, ka ir nepieciešama līdzsvarota pieeja nosakot sasniedzamus mēķus un izslēgšanas kritērijus. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk goja NGL grupas vārtā Davors Škretskungs. Priekšsēdētāja kungs, komisārs Kolunce. Es pieņemu, ka visi esam viensprātis, ka ERAF un kohēzijas fondi ir ļoti svarīgi dalībvalstīm, lai tās panāktu progresu, īpaši tajos reģionos, kas uh, atpaliek, lai uh, tie varētu pietuvināties uh, vairāk attīstīto dalību valstu situācijai. Bet kā ēnu referents es esmu uh, um, diezgan neapmierināts ar sasniegto, jo tas ir zemāks vēl nekā komisijas ambīciju mērķis. Mēs zinām, ka daudz līdzekļu tiek investēti um, neliederīgi, piemēram, investīcijas gāzes apgādes infrastruktūrā fosilājā degvielā. Tas neatbilst šī uh, parlamenta apstiprinātajām rīcību politikām, kā aprites ekonomikai un tam līdzīgi. Mēs būsim Mēs balsosim uh, uh, pret atsevišķiem elementiem, un tad dalībvalsts nevarēs izmantot uh, līdzekļus no ES fondiem vajadzīgiem attīstības mērķiem. Paldies! Tagad uh, dodu vārdu Martinai Mihals kundzei, Goengal grupas vārdā. Komisārs kundze, kolēģi! ja reģionālās attīstības uh, fonds ir svarīgs uh, līdzeklis lauku vides attīstībai un arī uh, izlīdzinājumu panākšanai sociālā līmenī starp Eiropas reģioniem. Uh, arī uh, zaļākas Eiropas mērķi mēs atbalstām bet šeit ir runa nevis par kosmētiskiem pasākumiem, bet par uh, uh, pamatīgu sociālu ekonomiku ekoloģisku uh, pārveidi, ir jāmaina domāšanas veids uh, un jāveic pārveidojumi, bet tas uh, viss prasa atbilstošus līdzekļus un uh, ir uh, nepieciešams 40% uh, finansējums, lai nodrošinātu taisnīgu pārveidojumu procesu. Un tāpat ir jāizveido šāda uh, sociāla ekoloģisko investīciju uh, Uh, katalogs un nedrīkst atbalstīt fosīlo degvielu izmantošanu. Un tāpat ir uh, uh, uh, jāņem vērā arī uh, migrantu integrācijas uh, process, un mēs iestājamies kā kreisie par šādu politiku. Paldies! Tālāk eh, dodu vārdu Rosai Damato kundzei EFDD grupas vārdā. Eh, Jā, paldies. Uh, šīs, uh, šīs regulas uh, balsojums pirmajā lasījumā ir ļoti svarīgs, jo tur ir divi galvenie apsvērumi. Līdzfinansējums, kas tiek atrunāts arī uh, Eh, šī stabilitātes izaugsmas paktā, ka tas vairs tur netiek ņemts vērā, un arī par fosilām enerģijām mēs pieliekam punktu. Kā mēs paskaidrosim pilsoņiem, ka kārtējo reizi Eiropas parlaments ir līdzis finansējumu vietējām pašpārvaldēm, kā varam atbalstīt fantastisko Tumers eh, iniciatīvu un mūsu jauniešu streiku attiecībās klimata izmaiņām, ja Eiropas parlaments padara iespēju izmantot vienīgo reālo uh, efektīvo Eiropas politiku fosilo enerģiju investīcijām. Šodien nākotnē aicinu visus kolēģus atbalstīt grozījumus par stabilitātes izaugsmas paktu un par vidi. Paldies! Paldies! Tālāk Olafs Štugerkungs, ENF grupas vārdā. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, regio... Paldies, priekšsēdētāji. Reģionālā attīstība ir uh, būtībā attīstības palīdzības veids tiek uh, naudā pārskaitīt no vienas valsts uz otru, bet rezultāta nav nekāda, tāpat kā attīstības palīdzības gadījumā. Nav jau tā, ka nauda no bagātākajiem nonāk pie uh, trūcīgākajiem. Nē, īsti bagātie vairs nodokļus nemaksā, bet uh, nodokļus maksā vidusšķira, un tad šī nauda nonāk pie īpaši bagātajiem Austrum Eiropā. Tur ir juristi un citi speciālisti, kuri zina, kā šo naudu izmantot un pārvaldīt. Un uh, nodokļu maksātāji ir šādas situācijas upuri, un mums ir tam visam jāpieliek punkts. Paldies! Stugerkungs, vai jūs pieņemsiet zilās katītes jautājumu? Lūdzu. The... Es ļoti uzmanīgi klausījos Štugerkungu uzstāšanos, un viņš runāja par incestu. es esmu satriekts. Mēs nekad neesam redzējuši, ka viņš vispār būtu uh, regio komitejā bijis klāt debatēs, kad runājām par šo ziņojumu. Un uh, šajā periodā tiešām lielākās investīcijas ir paredzētas uh, trūcīgākajām valstīm. Kā jūs varat tā teikt? Jūs, es, jūs neesat pa dokumentu izlasījis, vai jūs varat komentēt? Okay. Dank u wel. Paldies. Nu, tāds tieši jautājums, tieši atbilde. Jūs reģionālās attīstības komitejā tūre, tērējat eh, naudu eh, un sūtāt to uz uh, Austrum Eiropu. Es esmu bijis Rumānijā un citās valstīs un zinu, kas ar šo naudu tiek darīts. Tur tiek būvēts plastmasas pilis, lai pievā, piesaistītu turistus, bet kurš tad ies un skatīsies šādas plastmasas pilis? Jums būtu jākaunās par Nīderlandiešu naudas iztērēšanu. Paldies, tālāk dod vārdu Papadakis kungam. Τα γνωστά παραμύθια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της επαναλαμβάνονται. priekšsēdētāji. Jāsaka, liela brēka, maza vilna mīti par fondiem, kas cīnās pret nabadzību, pret bezdarbu. Patiesībā lakmus tests bija Grieķija, tika absorbēts tik daudz uh, fondu līdzekļu, bet nabadzība tikai padziļinājās, bija arvien vairāk bezdarbnieku un tā tālāk un tā tālāk. Un tas viss tādēļ, ka pēc nodokļu uh, iekasēšanas patiesībā nauda aiziet monopolu stiprināšanai, netiek investēts infrastruktūrā, lai um, mazinātu dabas katastrofu sekas vai lai um, nodrošinātu valsts spēju pasargāt sevi pret šādām dabas katastrofām. Nauda aiziet uh, tikai bagāto rokās. Cilvēki, vienkāršie cilvēki turpina uh, cīnīties par uh, reformām. Um, un mums ir jāskatās, lai līdzekļi tiek izlietoti cilvēki interesēs. Paldies! Tālāk dodu vārdu Lambertam Van Nisterlojam. Much, uh, Paldies, priekšstādātāja. Uh, uh, mēs Nīderlandē priekšroku piešķiram pilsētām, un šeit uh, uh apjoms tiek palināts no 5 uz 10 procentiem. Nu, lai tā būtu, bet eh, šeit ir 2,4 miljārdi paredzēti, lai atbalstītu ciematus, un šeit uh, tagad ir paredzēts, ka 8 miljoni cilvēku no lauku reģioniem pārcelsies uz pilsētām, un īpaši labi izglītoši tie jaunieši nekad vairs laukos neatgriezīsies. Uh, un tādēļ mēs oktobra rezolūcijā eh, prasījām aktīvi iesaistīties eh, procesā, atbalstīt eh, ciematus un risināt šīs problēmas. Otrakārt, šo abu fondu apvienošana. ERAF un kohēzijas fonds Eh, štā, eh, šeit rodas struktūrāls problēmas. It kā tā ir vienkāršošana, it kā izklausās labi, bet būtībā uh, mēs daudz ko zaudējam. Mums ir nepieciešams atbalstīt apvārsnes Eiropu, lai zināšanas pārveidotu prasmēs. Un mums ir jādomā par attīstību visā Eiropā, arī Austrum Eiropā. Uh, un mums ir jādomā par jaunu ekonomiku, un šī ir manā pēdējā runa, kā Niderlandes deputātam, un es iestājos par līdztiesību visā Eiropā, līdztiesību praksē. Paldies! Es tiešām gribu lūgt ievērot jūsu uzstāšanās laiku vēlreiz. Tālāk dod vārdu Liljānai Rodrīgas kundzei. Mēs, e, paldies priekšstādātājiem, ir jau uzsākta priekšvēlēšanu kampaņa, bet ir nepieņemami apsūdzēt uh, kohēzijas politiku, ka tā nesot sniegusi atbalstu ne Grieķijai, ne e, Spānijai. Tas nav taisnība kohēzijas politikai pateicoties tiek mazināta nevienlīdzība Un mēs vairāk atbalstam sociālos aspektus, esam tuvāki pilsoņiem, mēs risinām arī demogrāfiskās problēmas un rūpējamies par īpaši attālajiem reģioniem. Ir panākts, ka šie reģioni var gūt atbalstu no federālajiem fondiem infrastruktūras jomā, atkrituma apsaimniekošanas jomā, vidas aizsardzības jomā. Uh, Tāpat ir paredzēts finansējums arī infrastruktūrai, lidostām, un mani satrauc tas, ka tiek veikta tematiskā koncentrācija nacionālā līmenī. Tagad vārds Tomašičs kundzei priekšsēdētāja, reģionālā attīstība ir tā joma, kur Eiropas Savienība dod pievienoto vērtību, atbalstot labus projektus, mazinot administratīvos šķēršļus visos reģionos. Horvātijā, ko es pārstāvu. Šis, uh, uh, šie fondi mums palīdz sasniegt um, Eiropas vidējo līmeni, nodrošināt, lai strādājošie paliktu mūsu valstī, un tas ir svarīgi mūsu valsts nākotnē. Es kā reģionālās attīstības komitejas deputāti no Horvātijas atbalstu jauno pieeju ar definētiem mērķiem. Šis uh, risinājums ir vērsts uz nākotni, lai nodrošinātu ilgspējīgus un zaļus risinājumus. Ir ļoti svarīgi turpināt uh, mazināt nepieciešamību nevajadzīgos eh, administratīvos finansiālos šķēršļus, eh, uzlabot eh, administrāciju un jāsniedz palīdzību tiem, kam tā tiešām ir paredzēta. Junus Amarģī, nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Daudziem Eiropas reģioniem feder fondi ir uh, uh, tāda kā uh, finansējuma saliņa taupības okeānā, un tas ir ļoti svarīgs uh, investīciju avots, uh, un arī īpaši attālajiem reģioniem mūsu parlaments noraidīja komisijas ierosināto finansējuma samazinājumu, un mēs atjaunojam līmeni, kāds bija iepriekšējā programmēšanas periodā. Ekofinansēšana. Komisija ierosina uh, samazinājumu līdz 70%, bet mēs ierosinām palielināt līdz 85%, un mēs ceram, ka pēc uh, jaunās uh, komisijas stratēģijas apstiprināšanas komisija noteikti atbalstīs mūsu nostāju, iestājoties par īpaši attālajiem reģioniem. Paldies! Paldies! Tālāk dod vārdu Frankam Bogoviču kungam. Eh, Regionālnis sklāt un kohezijskis sklāt stā. Paldies! Reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds ir ļoti nozīmīgi Eiropas attīstībai. Un tas ir arī izaicinājums, ar ko saskars Eiropas Savienība. Tādēļ es arī iestājos par to, ka nevajadzētu ierobežot pieejamo līdzekļu apjomu, jo pretējā gadījumā Eiropa nevarēs uh, sasniegt izvirzītos mērķus. Es atbalstu visus zaļos mērķus, energoefektivitāti. Bet es priecājos arī par to, ka ir atbalstīts mans grozījums par to, ka 5% no reģionālā fonda līdzekļiem ir paredzēti lauku reģioniem un 2,4 miljārdi viedējiem ciematiem. Ir tiesa, ka cilvēki dodas prom no laukiem, bet mēs e, šādi risinām arī uh, pastāvošās problēmas. Mēs radām darba vietas lauku reģionos, un tas mums palīdz arī modernizēt lauksaimniecību. Šāda veida darba vietas, kas ir decentralizētas, kas ir sociālajā jomā, arī palīdz cilvēkus piesaistīt laukiem, ne tikai lielajām pilsētām, tāpat e decentralizēta energopiegāde, visi tie ir elementi, kas saistīti ar viedo ciematu attīstību. Esmu pārliecināts, ka šāda decentralizācija ir pareizais risinājums. Paldies, tagad Džufrīdas kundzei vārds. Fondo Europeo di Sviluppo Eiropas reģionālās attīstības fonds, kohēzijas fonds ir galvenie investīciju instrumenti nodarbinātībā, infrastruktūrā, ekonomiskajā izaugsmē reģionu atbalstam šo, šajos gados. Esam strādājuši tieši šo reģionu interesēs. Labs piemērs man ir Sīcīlija. Bez struktūra fondiem Sīcīlijai nebūtu nākotnes, lai pārvarētu šķēršļus. Uh, Infrastruktūras jomā ir jāatvienkāršo procedūras, jāmazina birokrātija, arī runājot par līdzfinansējuma likmi, kas veicina arī projektu izstrādi, jo makroekonomiskie kondicionalitāte notrikātējumu reģioniem mūsu pienākums ir palīdzēt reģioniem, lai viņi varētu izmantot Eiropas resursus. Lai to darītu, mums ir jāņem vērā teritoriālā pieredze un realitāte. Mēs zinām, ka bieži vien netiek ņemt vērā teritoriju salu īpaši, īpašā situācija. Arī jāstiprina valsts administrācija, kapacitāte pilsoņiem, sniegtie pakalpojumi. Tikai tādējādi mēs samīnasim un tuvināsim pilsoni Eiropai. Paldies! Tagad būtu skunks, lūdzu. Domnule președinte, mulțumesc! Fondul European de Dezvoltare. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds kā galveno mērķi izvirza sociālo solidaritāti un attīstības atšķirību izlīdzināšanu starp reģioniem. Mums ir jāatzīst, ka šī politika ir devusi ļoti uh, pozitīvus rezultātus gan Eiropas austrumos, gan uh, rietumos ir uh, uh, izveidoti digitālie tīkli, ilgtspējīga mobilitāte pilsētās, atbalstīt multimodāla mobilitāte, un tas uh, Eh, tiek veidotas eh, partnerības, eh, solidāra partnerība, tai arī turpmāk jābūt Eiropas prioritātei, jāveido sadarbība starp vietējā un reģionālā līmeņa partnerību un arī pārobežu partnerību. Tagad vārds Līdz Josefam Manskūram. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos kolēģiem, kuri uzslavēja mūsu referentes veikto darbu. Reģionālās attīstības komitejas veikums ir uh, atbalstāms vairākās jomās. Pirmkārt ir uh, šie fondu izmantošana padarīt elastīgāku, lai mazinātu nevienlīdzību starp teritorijām, atbalsta arī tematisko koncentrāciju reģionālā līmenī. Tas mums palīdzēs veicināt uh, sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju un tuvināties mūsu pilsoņiem. Es tāpat atbalstu pasākumus, kas ņem vērā īpaši attālo reģionu vajadzības it īpaši, ja mēs zinām, ka šie fondi nodrošina galveno infrastruktūras finansējumu avotu šais reģionos. Es aicinu kolēģi eh, īstenot mūsu vides un klimatiskos mērķus un atbalstīt mūsu grupas iesniegtos grozījumus. Paldies! Nākamā runātāja Klaudijā Monteiro de Agijā. Obrigada, senhor presidente. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Kohēzijas fonds un uh, Eirofons ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas reģionu kohēziju, un tie ir īpaši svarīgi īpaši attāliem reģioniem. Man žēl, ka zālē debatēs nepiedalās eh, komisāre uh, eh, Korīna Kretu un arī nav uh, pārstāvēt īpaši attālie reģioni mūsu uh, Eh, ziņojumā ir runa par šiem eh, reģioniem. Mēs eh, neatbalstām Portugāles sociālistu valdības uh, Uh, politiku, bet uh, šeit, uh, šajā ziņojumā, mēs atbalstām investīcijas, lai nodrošinātu darba vietu radīšanu un infrastruktūras radīšanu. Un šajā ziņojumā ir panākts kompromiss un aicinu atbalstīt arī paredzēto finansējumu, lai nodrošinātu turpmāk vēl lielāku atbalstu īpaši attāliem reģioniem. Tagad vārds Pitols kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Kohēzijas politika ir svarīgi, lai nodrošinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju starp reģioniem. Tas ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Šajā jaunajā priekšlikumā ir vairāki pozitīvi elementi, pieskaņojoties nākotnes prasībām, ir uh, vienkāršota fondu izmantošanas procedūra, bet līdzfinansējuma apjoma uh, pieaugums un tas, ka e, šie līdzekļi jānodrošina pašvaldībām un reģioniem, būtībā e, apgrūtinās iespējas pieteikties projektiem. Ir jādomā par lielāko elastību un lielāku administrācijas rīcības spēju, jo šie e, nākotnes plāni ir saistīti ar budžeta apjomu. Uh, Uh, ko ietekmē Brexits un arī atsevišķu dalību valstu nevēlme piešķirt līdzekļus, līdz ar to uh, viss uh, tika sarežģīsies. Es pateicos par pāntu 174, kur iekļauj arī salas šajā priekšlikumā. Un tagad Kerstina Vestfāls kundze. Paldies priekšsēdētāji ļoti žēl ka uh, pie uh, grupām nepiedarošie deputāti daži te neklausās, uh, tad viņi nerunātu tādas muļķības, jo šī programma ir paredzēta mm, izaugsmē visos reģionos pilsoņu interesēs, digitālā, stiprā, zaļā, Uh, sociālā Eiropā mēs veicam šīs uh, investīcijas, uh, tiek atbalstītas inovācijas, jaunu darba vietu radīšana, cīņa pret klimata pārmaiņām. Un tieši pirms vēlēšanām ir svarīgi pateikt pilsoņiem, kur paliek šie Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļi. Un ir svarīgi pateikt, nauda atgriežas pie jums, jūsu reģionos, jūsu uh, pilsētās, un tie ir uh, nozīmīgi, uh, jums nozīmīgi izdevumi. Mūsu uh, grupa neatbalsta fosiālo, fosilo uh, degvielu vai uh, cauruļvadu izbūvi. Mēs vēlamies tādus izdevumus, kas atbilst mūsdienu izaicinājumiem. Paldies! Paldies, Rāča Garsī Pērēs, lūdzu! Jā, paldies priekšsēdētāji. Pusotru gadu atpakaļ mēs apstiprinājām šajā parlamentā ziņojumu. Man bija tas gods būt ziņojuma referentē par to, kā kohezijas politika var cīnīties pret uh, eh, demogrāfiskiem izaicinājumiem un par iedzīvotāju samazinājumiem. Šodien, uzlabojot šo regulu arī par FEDER, mēs reāli parādām to, kā šī instrumenta var palīdzēt. Uh, Um, cīnīties pret iedzīvotāju skaita samazinājumu. Arī 8. pantā mēs redzam, ka vismaz 5% no Federa ir jāatvēl tieši tiem reģioniem, kur ir demogrāfiskās problēmas. 10. pantā ir iespēja paredzēt specifiskus fondus arī asociāciju nolīgumiem, lai parētu uh, atbildēt uz demografisko izaicinājumu Eiropā. Tas ir ļoti svarīgi ir mūsu lauka teritorijām, lai Eiropas kohēzijas politika būtu svarīgs elements, lai sniegtu cerību visiem uh, ciematiem, kas šodien agonizē. Līdz ar to atbalstām jaunu regulu, kas ir ļoti svarīga Eiropai. Paldies! Liels paldies! Lielas paldies! Līdz ar to mēs varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Mums ir ļoti maz laika. Tas nozīmē, ka mēs varēsim dot vārdu trīs runātājiem no divām politiskajām grupām, kas ir iesnieguši uh, pieteikumus. Eiropas reģionālās attīstības fonds ir ārkārtīgi būtisks, lai veicinātu kohēziju Eiropā. Vēlētos norādīt uz problēmu, kas uh, reģionos un īpaši manā Galīcijā sā, rada problēmas, jo ir demogrāfijas samazināšanās un eh, Galīcijas vadība cenšas eh, pieņemt pasākumus, lai uzlabotu demogrāfiju, arī eh, bērnu dārzus un mm, savienībai un dalībvalstīm ir jādara vairāk, jo demogrāfiskajam samazinājumam ir jābūt kritērijam sadalot fondus un kā uh, arī kolēģis Ramons teica, e, nu, tur ir vairāki grozījumi, kur ir arī konkrēts 10a pāns saistībā ar fondiem demogrāfiskai uzlabošanai, kura uzmanība tiek pievērsta e, tām daļām, kur ir problēmas ar demogrāfiju. Tā tad jābūt pla e, specifiskiem plāniem, lai cilvēkiem būtu interese tur dzīvot un būtu investīcijas. Uzvēršu, ka uh, arī komisijai būtu jāiekļauj fonds, lai cīnītos ar demografiskajiem izaicinājumiem šajās teritorijās. Paldies! Lielas paldies! Blanko Lopes. Muchas gracias, presidente. Si existe un valor fundamental. Paldies. Ja ir kādas fundamentālas vērtības Eiropā, tad tas ir solidaritātes, sociālā taisnīguma vērtības, un tāpēc Eiropa nevar uh, atļauties nevienu soli spērt atpakaļ, un šīm e, politikām ir jābūt iekļautām, lai nodrošinātu nepieciešamo kohēziju starp e, reģioniem atbalstu, labākos priekšlikumus no priekš, no pa, Eiropas parlamenta, jo īpaši saistībā ar demogrāfiju ir jāpiešķir resursi, lai cīnītos pret e, sabiedrības samazināšanos, depopulāciju, kas ietekmē ekonomiku un kontinenta ilgspēju, mūsu sociālā modeļa ilgspēju un kohe, sociālo kohēziju pašā Eiropas Savienībā. Šie priekšlikumi sniedz saturu e, sociālajai Eiropai un e, kohēzijai, ko aizstāvam. Ir jāaizstāv vienlīdzība, teritoriālā un sociālā kohēzija, un tas vienmēr ir bijis mūsu sauklis, un tas ir ļoti svarīgs tādiem reģioniem kā manam Galīcijai, un tāpēc ir ļoti svarīgi Um, nodrošināt šo vienošanos. Paldies! Krzysztof Hetman, bardzo proszę. Krzysztof Hetmans. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Šad... Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi! Neapšaubāmi Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas kohēzijas fonds ir ļoti efektīvi, lai nodrošinātu uh, sociāli teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā un lai samazinātu atšķirības starp mūsu reģioniem. Šie fondi ļauj um, attīstīt um, reģionus gan vietējā, gan arī valsts līmenī. Tāpat arī tas palīdz nodrošināt digitālās tehnoloģijas un sniedz atbaltu, atbalstu MVU. Es uh, priecājos par šo labi sagatavoto dokumentu. Tas nozīmē, ka mēs varēsim atbalstīt arī dzelzceļu tīklu. Mums ir jānodrošina elastīgums investīcijās. Tas nozīmē, ka dalībvalstis varēs pieņemt lēmumus par vietējām vajadzībām. Paldies! Nākamais runātājs ir Džudīta eh, Kirtona Dārlinga. Paldies, priekšsādātāji! Priekšādātāji, eh, sestdien vairāk nekā miljons cilvēku izgāja ielās Londonā, lai aicinātu vēlreiz balsot par Brexitu. Tā skaitā no. Um, mana vēlēšana apgabala arī bija ieradušies ļoti daudzi cilvēki. Mēs redzam, ka uh, Eh, Britu attieksme ir mainījusies un Brexits vairs nav tik vēlams. Mans reģions ir te guvis labumu no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Miljards mārciņu uh, laikā no 2014. līdz 2020. gadam tika piešķirts manam reģionam. Tas ļāva mums atjaunot infrastruktūru, radīt jaunas darba vietas un sniegt atbalstu vietējai uzņēmēji darbībai. Daži saka, ka tā it kā esot britu nodokļu maksātāja nauda. Nu jā, tā ir, taču Eiropas Savienība piešķir šo naudu balstoties uz ekonomiskām vajadzībām, nevis uh, pēc eh, politiskiem lēmumiem. Tas nozīmē, ka ziemeļa austrumi var iegūt miljoniem mārciņu bet eh, citādi mēs būtu atkarīgi no Vesminsteras valdības un viņa žēlastības. Šajā ziņojumā ir iekļauti panti attiecībā uz gatavību Brexitam. Mums šos pantus nevajadzētu izmantot. Liels paldies, eh, tagad došu vārdu Maletīčas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Mūsu kolēģi ir ļoti ilgi runājuši par to, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds ir ļoti svarīgi mūsu iedzīvotāju ikdienas dzīvē. Vēlētos uzsvērt, ka šis priekšlikums ir nozīmīgs arī transporta infrastruktūrai. Tā ir svarīga dalībvalstīm un tā ļauj arī piesaistīt eh, jaunas investīcijas teritoriālajā attīstībā. Tāpat arī mēs redzam, ka tiek piešķirts eh, minimālais investīciju līmenis lauku attīstībai. Eiropas parlamentā, tad, kad mēs runājam par eh, viedajiem ciematiem, tad, kad mēs runājam par reakciju uz uh, Mm, depopulācijas izaicinājumiem, tad, kad mēs runājam par vienādām iespējām visiem pilsoņiem, mums vajadzētu to arī mm, paredzēt budžetā, mums vajadzētu atvēlēt attiecīgus instrumentus šīm vajadzībām. Šādā veidā mēs rieģētu uz mūsu pilsoņu vajadzībām un uh, varētu arī nodrošināt vienādu attīstību visās valstīs. Presidente, komisārija Jurova, este parlaments. Paldies, eh, Jūrovas kundze ir eh, parādījusi savu svāru un spēku, eh, panākot šo reģionālās attīstības un koheizijas fondu rezultātu. Tur ir miljardiem eiro, tātad ceturdaļa no daudzgadu finanšu schēmas nākamajam daudzgadu satvaram, bet Tas īpaši svarīgi ir eh, mazāk attīstītiem reģioniem un tālākiem reģioniem. Tur nepieciešamība savienojamība, nodarbinātība, sadarbība ar Eiropu, bet eh, nu, mm, eh, garantija saistībā ar to, ka uh, tiks izpildīti klie, klimata mērķi un aprites ekonomika. Tātad tas būtu jādara arī saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Vēlos norādīt, ka te nedrīkstētu būt nekādu izņēmumu apņemšanām, ka netiktu finansēti nevieni tie, kuri ne, strikti neievērotu klimata mērķi mērķus un Eiropas tiesību normas šajā jomā. Diemžēl mums trūkst laika, un es nevarēšu mm, atļaut izteikties citiem runātājiem. Mums ir jāsāk balsošana 12.30, un mums ir vēl jāizskata viens starpkārtības punkts, tāpēc dodu vārdu tagad komisārei. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmie deputāti! Šodien mēs runājam par ļoti svarīgu tematu. Mēs runājam par nākamo budžetu, par nākamo kohēzijas politiku, par nākamo reģionālās attīstības un kohēzijas fondu. Taču šeit nav runa tikai par naudu, te ir runa par politiku, kas balstās uz solidaritāti. Šī politika ir paredzēta reģioniem, lai nodrošinātu labāku konverģenci. Šī politika ir paredzēta IKP un nodarbinātības veicināšanai un arī daudziem citiem svarīgiem jautājumiem. Tātad šeit nav runa tikai par naudu. Mēs arī saprotam, ka nākamajā plānošanas periodā kohēzijas politikai ir atvēlēts mazāk resursu, un saskaroties ar šādām situācijām, mums vienmēr ir jādomā, kā labāk investēt līdzekļus. Un debatēs par to arī tika runāts. Mēs visi ļoti labi apzināmies, ka ar šiem līdzekļiem, kas ir sarukuši, mums ir jāpaveic vairāk. Tieši tāpēc mums ir jāsaglabā šis princips, ka ir jāiegūst vairāk vērtības par šiem mums pieejamiem resursiem. Tas nozīmē, ka tie mums ir jāizmanto viedi un ilgspējīgi. Vienmēr būs eh, cilvēki, kas eh, saskatīs eh, šeit kaut kādas plasmasas pilis, bet es šeit redzu desmitiem tūkstošu jaunu darba vietu, šeit redzu investīcijas rūpniecībā, tīrāku gaisu un tīrākas upes. Tie ir pavisam redzami rezultāti, un mēs varam tos turpināt. Tieši tāpēc mums vajadzētu mēģināt panākt vairāk rezultātu par tiem pašiem līdzekļiem. Mums ir jānodrošina, lai šīs investīcijas nāktu par labu iedzīvotājiem. Mums ir jāveicina tematiskā koncentrācija un investīciju pievienotā vērtība. Vēlētos pateikties parlamentām par paveikto, un es ceru, ka eh, rītdien mēs jau varēsim priecāties par uh, Uh, nostāju pirmajā lasījumā attiecībā uz šo likumdošanas pakotni. Tas ļautu mums uzsākt likumdošanas darbu pie visiem šiem procesiem jau oktobrī. Tas nozīmē, ka mēs varētu izvairīties no kavējumiem 2020. gada programmās. Mums ir jāpieņem dažādas regulas, mums ir jā, jāpieņem arī dažādi programmēšanas dokumenti dalībvalstīs un reģionos. Komisija nevēra piekrist tādiem priekšlikumiem, kas apdraud kohēzijas politikas pievienoto vērtību. Es eh, vēlos vēl beigās atgriezties pie jautājuma par eh, viedpilsētām vai vieda ciematiem. Mēs redzam, ka kohēzijas politika ir mēģinājusi panākt labāko līdzsvaru starp eh, pilsētu un lauku attīstību. Mums vajadzētu arī nākotnē piemērot šo principu. Kopējo nosacījumu regula iekļauj šādu principu, proti pilsoņiem ir jākļūst tuvākiem Eiropai, un tas ļautu mums savukārt nodrošināt labāku līdzsvaru starp visu reģionu attīstību. Šeit ir vajadzīgas ilgtermiņa prioritātes, kas ļautu mums domāt par to, ka šis līdzsvars tiešām tiks nodrošināts. Šeit ir jādomā arī par strateģisko plānošanu, un šeit eh, pilsētu varas iestādēm būtu daudz kas sakāms. Paldies! Paldies, komisārs kundzei! Tagad došu vārdu referentām. Andrejā Kocolīnu. Paldies, priekšādātāji! Rīt balsojumā Domāju, ka mēs varēsim būt apmierināti. Mēs varēsim priecāties par šo panākto vienprātību, un šeit noteikti uh, savu ieguldījumu dos arī šīs dienas debates. Noslēgumā vēlējos norādīt, ka šeit ir daudz dažādu svarīgu punktu, ko komisijai vajadzētu ņemt vērā. Mums ir jāstieprina reģionālā attīstība, jo pretējā gadījumā ar šo koncentrāciju nepietiks. Daži izteicās arī par vidas aizsardzību. Mēs eh, cerām, ka tuvākajos gados tiks piešķirts pietiekami daudz līdzekļu, lai mēs varētu nodrošināt vides aizsardzību pilnīgi visos reģionos. Šeit ir vajadzīga līdzekļu uzkrāšana, tieši tāpēc regulā mēs esam ieviesuši arī elastīgumu tā, lai līdzfinansējums kļūtu vienkāršāks. Protams, ka tas viss ir jāveic saskaņā ar kohēzijas politiku. Domāju, ka rezultāts ir ļoti labs, uz to jau norādīja daudz runātāji. Mums ir jādomā galvenokārt par tiem, kas ir eh, cietuši visvairāk. Uh, Šeit ir runa gan par um, demogrāfijas izaicinājumiem, gan arī par to, ka Eiropā ir jākļūst tuvākai pilsoņiem. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga šī kohēzijas politika, tā lai miljoniem iedzīvotāju atkal būtu galvenā prioritāte Eiropai. Es ceru, ka rītdienas balsojumā mēs šīs tendences arī apstiprināsim un mēs varēsim turpināt šo darbu arī nākamajā sasaukumā. Tas būs arī ļoti labs pamats ekonomiskajai izaugsmē Eiropā. Paldies! Paldies! Sveicām referentu un balsojums ir paredzēts rīt. Tagad pāriesim pie nākotnē, nākošā darba kārtības punktā, un te ir runa par kopējām debatēm par digitālā satura piegādi un preču pārdošanu tieši saistē. Šo ziņojumu gatavo Gebhārds kundze un Vosa kungs. Tātad te ir runa par digitālā satura piegādi un preču pārdošanu tieši saistē. Arimon kungs savukārt ir sagatavojis ziņojumu par un preču pārdošanu. Vispirms došu vārdu Gebhārdas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Komisārs kundze, šajā parlamentā mēs esam piedzīvojuši tādus pārsteidzošus brīžus. Šajā gadījumā te ir runa par pārsteigumiem sadarbībai ar manu līdzreferentu Akselu Kovosu. Uh, Šīs tiesību akts ir paredzēts tam, lai mēs varētu sagatavot labākus argumentus, gadījumā, ja pretējā puse apgalvo pilnīgi pretējo un pamato to ar saviem argumentiem. Mēs ar šīm divām direktīvām esam panākuši ļoti daudz patērētāju aizsardzībā. Patērētāju tiesības ir piemērojamas arī tad, kad um, klienti nav saņēmuši savu preci, un eh, tad, kad eh, dati tiek izmantoti, eh, lai nodrošinātu mērķiecīgu reklāmu. Protams, ka šīs patērētāju tiesības ir tādas pašas. Agrāk tā tas nebija paredzēts. Vienalga, vai šie patērētāji mm, sav, savas preces iegūstu lejuplādējot, vai arī tās tiek, pie, tās tiek piegādātas ar digitālu piegādi. Vis, visa programmatūra ir jānodrošina sadarbspējai ar jebkāda veida aparatūru. Patērētājiem ir arī tiesības uz programmatūras atjauninājumiem, kas nodrošinātu daudz ilgāku dzīvildzi un ļautu uh, strādāt ar šīm programmām arī vēlāk. Protams, ka šīm programmām arī ir jābūt brīvām no reklāmām. Satura pārnesamība ir vēl viens punkts, kas um, patērētājiem ir ļoti būtisks. Šeit ir īpaši jādomā par sociālo tīklu izmantošanu, par mākoņu dato, datošanu un citiem digitālajiem pakāpojumiem. Tāpat arī ir jānodrošina minimālā harmonizācija un vienlaicīgi pagarinot eh, termiņu un nodrošināt to, ka šis termiņš tiek palielināts no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, zināmos gadījumos pat līdz diviem gadiem. Uzskatu, ka mēs šeit esam ieviesuši vairākus eh, elementus abās šajās direktīvās, kas eh, tagad ir ļauši šīs direktīvas padarīt par tādām kā dvīnēm, un tas ļaus mums labāk sadarboties arī Arimona kungu tā, lai mēs iegūtu vislabākos rezultātus patērētāju aizsardzībai. Sākumā tas nemaz nebija tik pašsaprotami, jo mēs trīs gadus ļoti cīnījāmies, lai šīs tiesības patiešām arī tiktu iedibinātas. Arī komisija nevienmēr tam piekrita. Arī uh, labējā puse šeit eh, parlamentā uh, um, bija spiest ar daudz ko samierināties, bet mums tomēr izdevās to panākt. Un pateicoties uh, tieši šai labajai sadarbībai un uh, darbinieku neatlaidīgai rīcībai, esmu sasniegusi savu mērķi. Šis uh, mērķis īsnībā tika pat apsmiets, tad, kad mēs uzsākām šo likumdošanas procesu. Es atceros, es teicu, ka jā, es vēlos attīstīt šīs tiesības, bet uh, Nedrīkstētu būt tā, ka uh, kādas citas tiesības, kādā dalība valstī līdz ar to tiktu samazinātas. Man teica, ka mēs nevaram visu harmonizēt un mēs nevaram uh, pārņemt visas šīs tiesības visās dalībvalstīs, bet mēs to panācām. Mēs to panācām arī pateicoties uh, sadarbībai ar komisāri. Uh, Un dažās jomās mēs esam noteikuši minimālo harmonizāciju. Līdz ar to var pastāvēt arī tālajo, tālajošākas tiesības, un arī tās var tikt paturētas. Populisti noteikti priecātos, ja mēs to būtu darījuši savādāk. Es esmu ārkārtīgi lepna par to, ko esmu panākusi. Vienlaicīgi mēs varēsim šeit nodrošināt uh, gan starptautisko konkurētspēju, gan arī būsim novatoriski patērētāju aizsardzībā. Runātāja tiek pārtraukta. Tagad dosim vārdu otram līdz referentam Akselam Vosam. Lielas paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze un cienījumā uh, kolēģi Gebhārs kundze, es vēlos vispirms pateikties komisijai par šo uh, tālējošo priekšlikumu uh, jaunā darbības jomā un vēlos pateikties arī uh, savai līdzreferentē Gebhārs kundzei par ārkārtīgi intensīvo sadarbību. Es domāju, ka uh, mūsu pretrunīgā uh, sadarbība varbūt ir tomēr devusi ļoti pozitīvus rezultātus, un mums ir izdevies pavirzīties šajā dosie uz priekšu. Uh, Es vairāk eh, varbūt eh, biju interesēts tieši digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumos, bet kopā es domāju, ka mums ir izdevies panākt eh, ļoti saprātīgu un apsveicamu rezultātu. Mums bija nepieciešams diezgan daudz laika, bet mums ir izdevies arī atrisināt virkni problēmu. Vispirms jau kā apieties ar datu aizsardzību un um, um, ne, īpašumtiesībām. Uh, Un arī uh, mēs atrisinājām jautājumu par tā dēvētajām uh, eh, viedajām precēm. Un es domāju, ka tu mums ir izdevies iestrādāt arī uh, šajā direktīvā. Un es ceru, ka mums izdosies uh, vienoties arī ar padomi. Un pateicoties arī Paskāla Rimona ziņojumam, uh, mūsu priekšlikums ir papildināts. Mēs vēlējāmies uh, panākt pēc iespējas plašāku harmonizāciju un nevēlējāmies arī atstāt nekādus um, trūkums šajā likumdošanā, kas gal galā noved pie tā, ka um, tiesiskās sekas um, no abiem šiem dokumentiem vajadzētu sasaistīt tā, lai uh, būtu uh, līdzīgas um, sakas gadījumā, ja mēs iegādājamies preces internetā vai uh, lejuplādējam kaut ko no interneta. Tātad mēs vēlējāmies dot uh, tāds kā vadlīnijas, un es domāju, ka ar digitālā satura piegādes uh, priekšlikumu mums ir izdevies izveidot saprātīgu ietvaru uh, vienotajam tirgumam. No minimālas harmonizācijas mēs vēlamies pāriet uz pilnīgu harmonizāciju. Un varbūt padomē mums lapa tiktos eh, redzēt vairāk pozitīvas attīstības šajā jomā, lai arī padomu tik tiešām izrādītu savu vēlmi izveidot šo digitālo vienoto tirgu un, un nestrādāt tikai un vienīgi uh, savu konkrēto pilsoņu labā. Nē, es domāju, ka tieši digitālajā jomā mums ir uh, jāizveido uh, tāds ietvars, lai mēs varētu uh, tik tiešām saprātīgi izveidot šo vienoto harmonizāciju tirgu. Mēs cenšamies uh, panākt to, lai digitālā satura piegāde uh, visā Eiropas Savienībā darbotos vienādi. Un tāpēc uh, mēs vēlējāmies uh, samazināt šīs atšķirības likumdošanas jomā un nodrošināt lielāku tiesisko noteiktību, jo īpaši uh, pārobežu darījumu gadījumā. Un šo soli mums ir izdevies spērt. Mēs vēlējāmies panākt to, lai nebūtu vairs nekādas uh, atšķirības, uh, ja patērētājs iegādājas digitālo saturu citā valstī, un Mēs vēlējāmies panākt uh, skaidru juridisko ietvaru uh, tam katrā dalībvalstī. Tāpēc es domāju, ka mēs esam spē, spēruši pareizo soli uz priekšu. Mums izdosies pavirzīties uz priekšu digitālajā jomā. Paldies! Un tagad vārds referentam Arimānu kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamā komisārs kundze. Es atsaukšos uz kolēģis Gebhards kundzes teikto, proti, ka mums um, mums pēc šādām ilgstošām pūlēm ir izdevies um, te sagatavot tādus kā dviņus. Runa nav par bērniem, bet par uh, diviem likumdošanas priekšlikumiem. Un uh, dviņu uh, radīšana, protams, ir ārkārtīgi sarežģīta. Uh, viņu uh, dzīve pirmajos uh, mēnešos ir ārkārtīgi sarežģīta. Un ar um, šīm te Direktīvā mēs paredzam uh, garantijas, kas uh, darbosies visā Eiropas Savienībā gan uh, pārdošanai klātienē, gan uh, pārdošanai uh, digitālajā jomā. Jo runa galā ir par to, uh, cik viegli ir pārvarēt robežas, uh, iegādājoties preces uh, digitālajā jomā. Uh, Un gal galā mēs eh, eh, varēsim, teiksim, iegādāties dažādas eh, digitālās programmatūras internetā, un mēs tam sagat piedāvājam attiecīgas garantijas arī dažādām lietojuma programmām, un tā, lai tas darbotos visā Eiropas Savienībā. Gal galā tiek radīti noteikumi, kas attiec gan uz patērētājiem, gan uz pārdevējiem, un um, mēs paredzam garantijas tā, tādas pašas kā gadījumā, kad preces tiek iegādātas klātienē. Piemēram, um, patērētājiem ir um, garantija divu uh, gadu laikā, un šo divu gadu laikā, ja uh, kāda prece sabojas, tad uh, Patērētājs var pieprasīt uh, salabot šo preci vai aizstāt to, vai arī samazināt uh, cenu, vai arī laust līgumu. Un uh, dažās jomās mums izdevās papildināt ar jauniem uh, noteikumiem, piemēram, ar šo prasību par pierādīšanu. Uh, patērētājiem vairs nav jāpierāda sešu mēnešu laikā, bet gan pēc viena gada, ka uh, šī prece ir uh, um, bijusi bojāta. Dažos gadījumos ir izdevies šo termiņu pagarināt pat līdz diviem gadiem. Otrakārt, mēs paredzam arī garantiju uh, laust līgumu. Un arī gadījumā, ja uh, prece ir tikus labot un tomēr ir sabojājusies, ir iespējams laust līgumu. Un gal galā, ja uh, šī. Ja, uh, prece uh, tomēr zinām termiņu darbojas, patērētājs var vērsties pie uh, piegādātāja, uh, uz kur gūs pienākums uh, salabot šo preci. Tātad no tā iegūs ne tikai patērētāji, bet arī uzņēmēji, jo īpaši mazie un vidēji uzņēmumi, kuriem vairs nebūs jālauz galva par to, kuri noteikumi ir spēkā tad, kad preces tiek pārdotas ārpus savas valsts. Uh, Eh, cienījamie kolēģi, ar šiem jaunajiem noteikumiem mēs nostiprinām patērētāju tiesības, mēs dodam uh, uzņēmējiem lielāku juridisko noteiktību un mēs eh, uzlabojam preču aprit vienotajā tirgū. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas strādājuši pie šī dosjē. Es domāju, ka mēs darījām visu iespējamo, lai rastu kompromisu un uh, Šobrīd, kad uh, mūsu domas dalās, šis ir um, labākais piemērs tam, ka mēs tomēr varam sastrādāties. Uh, paldies par uzmanību. Lielas paldies. Tagad komisijas vārdā vārds Jurovas kundzei. Priekšsādātāja kungs, godātie parlamenta locekļi, šis ir uh, būtisks brīdis man, jo pēc ilgāka laika mēs tagad nonākam uh, finiša taisnē likumdošanas priekšlikumā par diviem priekšlikumiem, kur ir liela pievienotā vērtība Eiropas patērētājiem un uzņēmējiem. Es neesmu tik pārliecināta par šo dviņu salīdzinājumu. Es drīzāk runātu eh, par eh, divām māsām. Eh, un viena ir tāda sportiskāka, modernāka, otra mm, kļūsta ar vienu ar lielāko mm, svāru, Mm, viņa veic pirkumus eh, tieši saistē, un viņa tā vieglāk eh, pa, pabīdīt. Bet, nu, beigu beigās mums visu izdevās atrisināt, pateicoties ļoti lielai labai sadarbībai starp līdzlikumdevējiem īpaši. Paldies eh, Vosa kungam, Gebhardas kundzei un um, arī Mon kungam, jo nu bija satraukums.